Darbie kolēģi, atsāksim darbu. Es uh, lūdzu jūs atvainot, ka es ierados ar nokavēšanos. Tas tāpēc, uh, ka bija problēmas ar tālis vilcienu, un es uh, pateicos kolēģim, kurš mani aizstāja un uh, novadīja pirmo sanāksmes daļu, bet mēs atsāksim darbu. visi esam emocionāli noskaņoti saistībā ar drāmu, kas skar Portugāli. Es domāju, bez šaubām mūsu kolēģis eh, Fernandes eh, par kaut ko, to varēs, kaut ko par to varēs pastāstīt vairāk. Jā, priekšsēdētāj kungs, eh, ir traģiska situācija bijusi tiešām ārkārtīgi. Uh, traģiskas, traģisks meža ugunsudrēks. 75 cilvēki līdz šim ir uh, gājuši bojā. Uh, būs vēl vairāk upuru. Uh, lielākā daļa cilvēku ir sadeguši. Portugālē tagad ir ļoti sauss gada laiks. Tas ir novedis pie šiem meža ugunskrākiem. Paldies par solidaritāti no komitejas puses no kolēģiem un uh, Eiropas uh, komisijas priekšsādātājs uh, un arī komisārs uh, uzreiz ir uh, reaģējuši un uh, iedarbinājuši uh, Eiropas katastrofu uh, aizsardzības mehānismu un visi šie solidaritātes pasākumi ir uh, arī uzreiz uh, konkretizējušies. Uh, tas uh, nozīmē, ka visdrīzāk uh, ka tiks iesniegts uh, pieprasījums Eiropas uh, solidaritātes fonda izmantošanai un uh, komisijai vajadzētu lemt ātri. Es nemaz nešaubos par to, ka parlaments arī ļoti ātri pieņems lēmumu. Jā, solidaritātes izpausme, tas noteikti ir arī mūsu pienākums un tāpat arī jāizsaka līdzjūtība upuriem, upuru ģimenēm cilvēki uh, eh, cieši. Un tāpat uh, arī pēc uh, šīs līdzjūtības izsteigšanas ir vajadzīgi soļi, ir nepieciešama Eiropas mežu politika, lai veiktu profilaktiskus pasākumus. Varbūt, ka vajadzētu veidot Eiropas katastrofas aizsardzības vienības, lai mēs tādus meža ugunsgrēkus vairs nepiedzīvotu. Tie izriet no klimata pārmaiņām. Mums jārēģē un jāpieņem lēmumi arī tagad. Paldies! Paldies, dārgais kolēģis, un es gribu jums to teikt, un es domāju, ka es visu mūsu kolēģu vārdā izsaku līdzjūtību, līdzjūtību upuriem, upuru ģimenēm. Uh, un Portugālei. Ir skaidrs, ka Eiropa ir liela ģimene, un šajos dramatiskajos brīžos mums ir jābūt kopā, kopā ir jāuzņemas atbildība un solidāri jā, ļoti skaidri jārunā par situāciju. Dargie kolēģi, tagad turpināsim mūsu darbu. Mēs tagad strādāsim ar Eiropas investīciju, strateģisko investīciju plānu un FC2 turpinājumu. Turpināsim diskusijas par komisijas budžeta, par ekon un budžeta komitejas kopējo atbildību. Un uh, pēc triloga darbības mēs izskatām situāciju. Paldies arī par to, ka kolēģis vadīja šo trilogu sarunas un arī uzklausīsim. Uh, situāciju par, skaidrojumu par to, kāda ir situācija un tieši kur mēs tagad atrodamies. Un to mums sniegs Fernandeša kungs. Paldies priekšsēdētāju kungs un paldies visiem tiem, kas ir strādājuši ar šiem jautājumiem. It īpaši arī priekšsēdētājiem un vicepriekšsēdētājiem, kas ir piedalījušies trilogā. Un tāpat paldies arī visiem referentiem, visiem ēnu referentiem. Un visiem tiem, kas ir palīdzējuši. Parlaments ir vienots, ļoti vienots šajā izpratnē, un mēs respektējam to mandātu, kas mums ir dots. Atgādinu to, ka 31. maijā sākās uh, Um, trilogs uh, 15. Uh, maijā uh, bija kopēja sēde. Līdz šim ir bijuši vairākas triloga uh, sēdes, un 4. triloga sēde būs rīt. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu daudzos jautājumos un varam cerēt, uh, ka uh, saņemsim mandātu, lai pabeigtu šo tehnisko darbu. Uh, MVU jautājumā griesti ir garantija, kas uh, varētu varētu uh, pieaugt pēc uh, stīringa komitejas lēmuma un kas uh, varētu iespējams uh, sasniegt 9 miljardus eiro. Šeit es uh, domāju par uh, garantijām uh, un uh, par sektoram, uh, kas ir ietverta EFSI. Uh, un kā, tie, var, un kā šie projekti var tikt saskaņojot ar COP21 klimata aizsardzības mērķiem. Tāpat arī runājam par investīcijām. Tām būtu jābūt vairāk proaktīvām un EFSI līdzekļu izmantojums ir jautājums, kas varētu būt arī kā mandāts, lai uh, diskutētu par kritērijiem un arī jautājums par reglamentu pārskatīšanu. Tie ir tie jautājumi, kas ir uh, tuvu noslēgšanai. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu, taču vēl nesam pilnīgi droši, ka varēsim sniegt vienošanos par adicionalitāti, proti ir jāievēro a, uh, reālā situācija konkrētā reģionā. Un ļoti konkrēti eh, runiet par eh, mazāk attīstītiem reģioniem. Tāpat arī pieeja izmantot šīs eh, garantijas un aktīva rīcība, aktīva un tāda būtiski aktīvāka attīstības bankas reakcija. Tāpat vēl ir trīs jautājumi, kas ir nu, diezgan delikāti Tas eh, ir jautājums par finansējumu. Atgādināšu, ka 150 miljoni, ko komisija iesaka no uh, marža, budž, uh, iespējami ņemt un uh, padome EFSI uh, diskusiju laikā ir uh, diskutējusi, ka varētu tā kā uh, iezīmēt uh, līdzekļus, taču vienošanās nu, nedod uh, tādu uh, budžeta kompetenci šajā jautājumā. Mēs vedam dažādas uh, sarunas tieši par šo jautājumu konkrēti. Uh, netiek runāts pa uh, no. Uh, uh, SEF tiek uh, piedāvāts ņemt uh, līdzekļus. Uh, šeit mēs runājam par šiem 150 miljoniem. Bet šeit saka pietiek pat FC1 programmu ietvarā. Mēs spējām vienoties un līdzekļi jau daļā tika ņemti no šīs programmas Connecting Facility. Un ir teikts, ka nu vairāk naudas no tieši šiem, šī, šiem līdzekļiem netiks ņemts. Un vēlreiz, FC divi ir runāts par šiem 500 miljoniem, un padomei ir jārespektē tas, ko tā ir solījusi. Un tas nav tikai tas vien, kas ir teikts, bet tā ir arī vienošanās, kāda ir bijuši par FC1. Tātad 500 miljoni piedāvā ņemt no tā sauktās maržas Tā tad pieaugums ir no 94 miljardiem, kas tiek ņemti no 420 iezīmētiem, taču nu, nevar no 15 miljardiem uh, nonākt uh, līdz uh, 500 miljoniem. Un ja padome tā uzskata, es domāju, ka ir ļoti eh, nozīmīgi diskutēt. Nu, tas nevar uh, būt no šiem 500 uh, eh, miljoniem, kas pēc tam vēl ir uh, jāsadāja. Tā tad uh, par uh, šiem jautājumiem tiek diskutēts. Un vēl viens jautājums par pārvaldību. Parlaments vēlas, lai uh, varētu nosūtīt vienu pārstāvi. Tas ir mūsu skatījumā ir uh, nozīmīgi, lai. Uh, mūsu pārstāvs tik, tiktu noskatīts pārvaldības pārvaldē. Un četru piekdaļu uh, balss jautājums ir. Un vēl viens jautājums, kas uh, nav atrisināts, bet kurā mēs tomēr virzamies arī uz priekšu. Tas ir jautājums uh, par nodokļiem, par nodokļu maksāšanu un par izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas un par aptvērumu Tāpat uh, jurisdikcijas jautājumi tiek risināti. Un uh, tiek risināt tādā izpratnē, ka jābalstās uz uh, sasniegto uh, līdz šim, un mēs ceram, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu. Tāpat arī uh, nozīmīgi būtu, uh, lai. Uh, mēs varētu noslēgt darbu šīs prezidentūras laikā. No parlamenta puses tas būtu iespējams, un mēs to vēlamies. No padomas puses, diemžēl, ir jāatzīst tas, ka a, prezidentūra cenšas virzīt situāciju. Un es ceru, ka būs mandāts un vienošanās par šiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi un nozīmīgi parlamentam. Jau no paša sākuma parlaments ir ļoti vienots, mēs zinām, ko mēs vēlamies. Mēs uh, esam gatavi vēst sarunas, kas ir virzījušies uz priekšu, un es gribu teikt paldies Maltas prezidentūrai par to, ka esam varējuši pavirzīties tik ļoti uz priekšu, un es ceru, ka finansējums un tāpat arī jautājumu par eh, neekskluzīvas kompetences gadījumu tiks atrisināti. Un es domāju, ka padome uh, ir tāpat arī ieinteresēta investīcijām Eiropas uh, Savienībai gan attiecībā uz darba vietām, gan uh, konkurēt uh, spējai. Lai visas dalībvalstis un arī 420 tūkstoši uh, MVU, gan uh, mazie, gan arī li, uh, vidējie uzņēmumi vēlas izmantot uh, šos uh, jautājumus, jo nu nav īsti tomēr vēl. Uh, viss izdarīts, bet šis fonds darbojas, un mēs gribam to vēl uzlabot. Mēs esam sasnieguši jau kompromisu zināmos jautājumos, taču tas, kas vēl pietrūksta, tā ir tāda laba a, a, griba a, no padomas puses. Paldies! Paldies Fernandeškungam! Ir trīs punkti, kas joprojām ir problemātiski attiecībās ar padomi. Pirmkārt par finansējumu. Jūs droši vien zināt, ka, lai nodrošinātu 500 miljonu aploksni aizsardzības jomā 2019. un 2020. gadā ir paredzēts nu, ņemt šo naudu no Eiropas infrastruktūras salīnošanas instrumenta. Un man jau tagad šķiet, ka tas raisīs ārkārtīgi sarežģītas diskusijas. Kurš vēlētos izteikties, Eidere? Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Mēs pilnībā atbalstām uh, Jose Manuela un arī Udo Bulmana nostāju, kas pārstāv parlamenta pozīciju, bija ārkārtīgi skaidrs uh, parlamenta mandāts, un to atbalstīja abas atbildīgās parlamenta komitejas arī tās tēmas un um, jautājumus, ko, kur komisija ir atvieglojusi darbu, piedāvājot uh, kompromisa priekšlikumus, kuriem parlaments lielā mērā var piekrist. Tomēr finansējuma jautājums paliek atklāts, un tur mums ar padomu vēl stāv priekšā rīvēšanās. Es pieļauju, ka ECOFIN uzliks savu atteiksies no sava veto DFS jautājumā, un tas uh, būs uh, kā svaiga vēsma. Varbūt tas radīs arī pozitīvāku sarunu klimatu. Bet, uh, ja mēs uh, sadalām šo naudu pa gadiem un pa valstīm, mēs taču redzam, ka summas vairs nav tik lielas. Investīcija plāns ir ārkārtīgi veiksmīgs, to mēs vēlamies turpināt atbalstīt, un tāpēc arī prasām uh, lai tas tiktu paplašināts, tāpēc ir nepieciešams uh, piepūlēties. Un runājot par Eiropas infrastruktūras savienošanas projektu, tā taču ir programma, kuru mēs neizgudrojām, bet es saprotu, ka no tās tagad uh, finansēts pilnīgi viss cits - FC1, FC2. No šīs programmas pastāvīgi tiek atņemta nauda Un raugoties uz daudziem satiksmes uh, infrastruktūras projektiem, uh, kas vēl ir jāizteno, nu, izskatās, ka tur vairs nekas pāri nepaliek. Tad ir jādomā, kā šo naudu iegūt no citām programmām. Un komisijai tas būtu jāņem vērā. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nils Torvalds, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Jose Manuels ļoti eh, labi sniedza pārskatu pār situāciju, un tur vairs nav daudz ko piebilst, bet es gribēju uzsvērt vienu punktu. Kad mēs a, eh, sākām darbu ar FC1, mēs a, eh, aptērām tā strateģisko nozīmību, un pirmajā sarunu kārtā mums tam izdevās iegūt naudu no budžeta. Uh, Bet ironija šobrīd ir tāda, ka visi saka, programma ir ļoti veiksmīga, bet uh, dalībvalstis uh, negrib tam atvēlēt līdzekļus. Un ir ārkārtīgi grūti saprast, kāpēc tās uh, ir tik ietiepīgas. Un ja tās šo naudu nedod, tad mūsuprāt mm, visa šī fonda darbība ir jāpārtrauc. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, saka Olbrikta kungs. Vienkārši šobrīd es eh, dzirdu informāciju, ka padoma nepiekrīt pārskatīšanai. Vai tas ir pareizi? Nu, pateicoties eh, Britu valdībai, kurai šobrīd ir jāpieņem lēmumi. Uh, Un ne tikai tāpēc, ka notiek sarunas par Brexit, bet tai ir arī jāsniedz savu piekrišanu par DFS uh, vidēja termiņa pārskatīšanu. Es saprotu, ka Itālija un Lielbritānija atturējās, vienprātības nebija, bet uh, viņi arī nepauda piekrišanu. Pirms es dodu vārdu Josē Manuēlam, runājot par nesadarbīgajām jurisdikcijām. Uh, tā sauktajām nodokļu paradīzēm. Tās izmanto melno nodokļu naudu, un mums būtu jābūt ārkārtīgi stingriem. Tā kā padome, un man nav nekādu šaubu par Maltas prezidentūru, mums ir jābūt ārkārtīgi izlēmīgiem rīcībā pret uh, nodokļu paradīzēm, kas sniedz savu ieguldījumu agresīvā nodokļa plānošanā, un mums ir jābūt ārkārtīgi izlēmīgiem, ja kāda interesē Eiropas uh, iestāžu viedoklis. Kosai Manuēl, es pilnībā piekrītu. Es ceru, ka padome arī jūs jau ieklausās ieklausās jūsu domās par šo jautājumu un arī citos jautājumos, par kuriem mēs runājam. Kā jau es teicu, parlaments ir ļoti vienots. Es pateicos par lielisko sadarbību ar referentiem Udo Bolman, Bulmani un vēlējos arī pateikties par ļoti konstruktīvo, kompetento un lojālo, kā arī produktīvo komisijas attieksmi. Uh, kura mēģina panākt progresu šajos jautājumos un kuros tas tai jau ir izdevies sagatavojot labus kompromisa priekšlikumus. Bet kā parasti, pietrūkst līdzīgas attieksmes no padomas puses. Jā. Eh bien, souhaitons que nous puissions conclure ces trilogues. Labi, es ceru, ka mēs varēsim nobeigt šo trilogu saulēcīgi. Un ņemot vērā to, ka vēl pastāv potenciāls FC1, nevajadzētu kavēties apstiprināt FC2. Bet uh, tagad uh, pāriesim pie, pārbrauksim pāri vidus jūrai, pievēršoties Tunisijai, un uh, Gardieza Balas uh, kundze vadīja mūsu delegāciju uz Tunisiju. Uh, 21. līdz 25. maijā. Dosim ievādi. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu pastāstīt īsumā par tām trim dienām, ko mēs pavadījām Tunisijā. Tās bija ļoti intensīvas dienas, kā jau parasti mūsu vizītēs. Mēs izdējām no viesnīcas septiņos no rīta, apgriežamies uh, pusnaktī un nav pat laika ievilkt uh, elpu. Bet uh, Ir labi, ka komandējumos netiek izniekots laiks, ka mēs izmantojam šo laiku, lai tiktos ar cilvēkiem, valdības pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un arī, lai aplūkotu projektus, kas tiek finansēti no Eiropas līdzekļiem. Šajā braucienā piedalījās seši deputāti. Mēs mēģinājām apmeklēt projektus, kas ir finansēti kaimiņa attiecību politikas ietveros. vai vismaz uh, uh, ar kuru palīdzību ir radīti aizmetņi jaunajam investīciju plānam ārējās darbības jomā. 2011. līdz 2016. gadā Eiropas Savienība ir uh, atbalstā izmaksājusi 2,1 miljardu eiro, un līdz 2017. gadam mēs esam uzņēmušies saistības veicināt reformas un sadarboties ar Tunisijas iestādēm. Uh, Kā jau es teicu, 300 miljoni eiro katru gadu ir paredzēts uh, līdzekļu pieaugums, un līdz 2016. gadam ir sniegti 800 miljoni eiro atbalsta veidā makroekonomiskajai palīdzībai. Eiropas Savienība ir ārkārtīgi būtisks partners Tunisijai. Mums bija arī iespēja turpināt uh, diskusiju, kura mums notiek ar eh, ilgspējīgo investīciju fondu un tiek uzskatīts, ka Tunisija ir valsts, kurai šādas investīcijas ir nepieciešamas. Galvenokārt tika runāts par klimata pārmaiņu mazināšanu, vides politiku un ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Braucienu laikā Mūs pavadīja Eiropas Savienības delegācijas pārstāvi. Viņi mums arī sniedz apjomīgu informāciju. Par to visu gādāja vēstnieks un jāteic, ka viņi tiešām ir ļoti labi pastrādājuši. Viņi sniedz ļoti labu pārskatu un kopsavilkumu par to, ko Eiropas Savienība Tunisijā dara. Viņi raksturoja to, ar kādām finanšu institūcijām mēs sadarbojamies, NVO, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. to pārstāvniecībām Tunisijā. Un, un tas bija notikums, kurā satikās visas organizācijas, asociācijas, uzņēmumi. Uh, kas tur spēlē būtisku lomu. Un jāteic, ka šis brauciens bija ļoti labi sagatavots, arī pateicoties mūsu komandai un sekretariātam. Viss bija lieliski. Notika arī pāris sanāksmes, kurās mēs tikāmies ar parlamenta spīkeru, ar deputātiem, kas ir atbildīgi par uh, valsts izdevumu kontroli ar administrācijas pārstāvjiem, runājām ar attīstības un starptautiskās uh, sadarbības ministru. Atsevišķās sanāksmēs piedalījās arī finanšu ministrs. Bet nesen Tunisijas valdībā ir notikušas pārmaiņas. Mēs, uh, protams, tikāmies arī ar vides ministru gribēju arī informēt, ka Tunisijā tiek gatavotas pašvaldību vēlēšanas. Mums izdevās tikties arī ar Nacionālā dialoga fóruma trim pārstāvjiem, kas pārstāv arotbiedrības uzņēmējs. Un 2015. gadā ir saņēmuši Nobela miera balvu. Runājām arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Uh, Un tas tiešām atstāja uz mums lielu iespaidu, jo šie, šīs puses tiek iesaistītas valdības darba kontrolē. Un tiek darīts viss, lai nodrošinātu to, ka valdība var garantēt uh, veiksmīgas reformas. Mēs pārstāvām, tikāmies arī ar EIB pārstāvjiem, apmeklējām dažādus projektus, Piemēram, to skaitā arī atsevišķas ieslodzījuma vietas, kur pašlaik notiek uh, reformas un pārbūve, izveidojot ES līdzekļus. Un tomēr tas uh, nav tikai ekonomisks process. Iet runa ne tikai par cietuma renovāciju, bet arī par aiztu, ieslodzījumu politikas uh, grozīšanu par aizturēto tiesībām, kur ir jāievēro minimālās cilvēktiesību normas. Tikāmies arī ar autoražotāju, kur atbalsta ERAB. Apmeklējām nelegālo bēgļu nometnes kur pašlaik tiek nodrošināta ūdens uh, piegādes sistēma un elektrība, arī aģentūra, kas izsniedz mikrokredītus un atbalsta ģimenes uzņēmumus. Tāpat apmeklējām divas skolas, kas šobrīd tiek atjaunotas, izmantojot kombinēto finansējumu, proti atbalsta līdzekļus un ERAB un citus finanšu instrumentus, tāpat arī vairākus citus projektus. Un vienā pilsētā, kas atrodas uz austrumiem no Tunisas, ir veikta piesārņojuma likvidēšana ievērojami lielā platībā, un tas parāda, ka šis uh, reģions uh, atkal kļūst apdzīvojams. Mēs apmeklējām arī biroja telpas, kas ļauj izmantot, uh, kas, kas to ļauj izmantot um, dažādiem cilvēkiem. Apmeklējām arī Tunisas ostu kuģi, kurš brauc zem Itālijas un Tunisijas karogiem. Tikāmies arī ar apkalpi un kapteini, un mums tika paskaidrots, kāds ir šo kuģu uzdevums. Tie uzrauga Lībijas piekristi, lai ierobežotu cilvēku tirzniecību. Mēs runājām arī ar. Uh, portugāļu matrozi, kurš uh, dienē uz šī kuģa mēģina ierobežot uh, cilvēku tirzniecību. Kā jau teicu, šajās trīs dienās, uh, kuras mēs tur bijām, mēs redzējām ārkārtīgi daudz. Un kopumā gribēju teikt, ka iespēja ir pozitīvi. Valsts jau trīs gadus veids reformas, darāmā vēl ir daudz, bet ir arī progress ir paveikts ļoti daudz, pašlaik tiek gatavotas vēlēšanas, sievietes tiek iesaistītas politiskajā dzīvē, uzņēmē darbībā. Tas tiešām atstāja labu iespaidu, un reģioni un pārtījas ir uzņēmušies saistības uh, atbalstīt uh, sieviešu tiesību stiprināšanu. Un tas, uh, protams, ir pozitīvi, jo tas vairo stabilitāti valstīm un tieši tāpēc mēs to arī atbalstām. Protams, ka ir nepieciešams sabiedriskajā dzīvē labāk iesaistīt jauniešus, pilsonisko sabiedrību, kura gan saņem atbalstu, bet uh, bažas raisa jauniešu situācija, jo viņi vēlas, lai reformas noritētu ātrāk, un bija zināmas šaubas par to, vai Tunisijā notikušajai revolūcijai vispār bija kāda jēga? Vai valstī izv izdosies uh, panākt progresu, jo terorisms ir iznīcinājis turisma nozari, kas uh, balstīja ekonomiku un lieli ekonomikas sektori saskars ar milzīgām grūtībām. Cilvēki saka, ka mēs uh, izgājām ielās, atbalstījām revolūciju, uh, par labāku nākotni, bet tagad saskaramies ar lielām problēmām, un tas, protams, rada zināmu nestabilitāti, kas ir bīstama. Mēs eh, solījām palīdzību, tomēr arī sacījām, ka ir nepieciešama pacietība. Nedrīkst apšaubīt demokrātiskās pārmaiņas, kas notiek jau trīs gadus, un trīs gadi nav ilgs laiks. Šo trīs gadu laikā ir panākts ievērojams progress. Mēs redzējām, ka valdība ir ķērusies klāt korupcijas apkarošanai. Mm, Tā bija ļoti svarīga tēma, kas arī gūst atbalstu tautas masās, jo korupcija Tunisijā ir bijusi diezgan izplatīta. Šis darbs notiek uh, publiski, un par to iedzīvotāji ir arī pateicīgi. Uh, ES atbalsts ir ārkārtīgi būtisks, gan politisks atbalsts, gan projektu finansēšana, jo tiešām ir diezgan neticami, cik e, lielā mērā Tunisa, Tunisija un tās iedzīvotāji ir eiropeiski. Viņi nevēlas pievienoties Eiropas Savienībai, jo tas ir saistīts ar uh, geogrāfisko valsts novietojumu, tomēr viņi vēlas iesaistīties procesos, jo uzskata, ka ES sniedz politisko atbalstu, labākas nākotnes garantijas. Lūk, šādi viņi mūs vērtē, un viņi arī turpmāk vēlas būt aktīvi. Man, uz mani atstāja lielu iespaidu tas, ka ES delegācijai Tunisijā ir ļoti skaidra stratēģija par to, uh, kas ir jādara un kāds atbalsts jāsniedz reformu veikšanā. Un mani priecē arī tas, ka tas uh, tiek īstenots. Man bija ļoti patīkami ar savām acīm redzēt to, ka mūsu lēmumi, mūsu finansējums palīdz uh, Tunisijā lietas mainīt un gādā par labāku nākotni. Liels paldies! Paldies par šo atskaiti, par to, ka padalījāties, uh, par saviem, sav, padalījāties savos iespaidos. Mm un eh, ka jūs pozitīvi vērtējat uh, Eiropas uh, Savienības sadarbību ar Tunisiju. Jūs uh, pavadīja arī Jose Manuels, Inese Vaidere, varbūt jums ir uh, kas papildus, ko sakām, ko teikt? Nē? Tātad jūs visi ļoti precīzi pastāstījāt, vai kādam ir papildus jautājumi vai komentāri? Nē? Vēl viens papildi jautājums, vai turisms pagaidām atgūstas pieņemamā līmenī? 2016. gadā bija pieaugums par 40% un 2017. gadā tāpat arī mēs, re, respektīvi, rēķinās ar augstu pieaugumu procesu, bija nemieru valsts dienvidos un bija zināmas bāžas, ka tas atkal varētu atstāt negatīvas uh, sekas turismam. Tā tomēr ir ekonomika, kas ir ļoti no turisma atkarīga un vienkārši nevar atļauties uh, šādu attīstību, taču jāsaka, ka visi nelielie starpgadījumu vienkārši noveda pie tā, ka valsts tiek iekļaut melnajā sarakstā, taču mēs absolūti nejutāmies nedroši. Tā ir ļoti viesmīlīga valsts un pasauli, kurā tagad dzīvojam, nu praktiski nekur jau nav, neesam vairs droši. Jā, paldies. Paldies par stāstīto. Pēdējās delegācijas vizītē Tunisijā es arī piedalījos un gribu uh, uzdot jautājumu par islamizāciju un ietekmi uz uh, dzīvi visas nevalstiskās organizācijas jau pirms uh, pāris gadiem uh, runāja par to, un vai mēs varētu vēl nedaudz uh, uzklausīt kaut ko par uh, valsts dzīvi un islamizāciju, vai tas pieaug vai uh, samazinās, kāda ir situācija. Paldies! Pirms jūs atbildat, Vaideres kundze lūdzu. Jūs gribējāt uzstāties? Uh, jā, es labprāt vienkārši gribēju pateikt uh, dažus vārdus. Uh, vispirms paldies um, Gardijā Zabala Rubjāla kundzei, kur ļoti veiksmīgi vadīja mūsu delegāciju, bet um, uh, galvenais tiešām tika pateikts. Man ļoti lielu iespaidu atstāja mm, tas, ka man kā bijušai vidas ministrijai bija jāskatās uz ārkārtīgi nesakārtoto atkritumu sais, saimniecību. Ja mēs paskatāmies Tunisu centru, kur ir um, turisma reģioni, tad tur ir tīrs un sakopts. Ja mēs izbraucam tālāk uh, uz Faksu vai, vai, vai vēl kādu gabaliņu, nu tad tas atkritumu kalni ceļmalās, apstādījumos, jūrmalās, visur uh, tie bija vienkārši nu, tādi, kas es domāju, ka nu, to mēs nevaram akceptēt. Un man bija pat žēl no vienas puses, ka mēs dodam projektus, dārgus projektus finansējam turpat blakus, kas ir nu, tāda Eiropas tipa projekta, bet viņi hroniski netiek galā ar savu atkritumu saimniecību. Un tas arī mums acīm redzot ir jāņem vērā, ka viens no tādiem palīdzības virzieniem, lai šo valsts patiešām padarītu turistiem uh, pievilcīgu ir atkritumu saimniecības sakārtošana, un mums iespējams ir tieši tajā virzienā uh, Uh, jāstrādā, jo es kā turiste nebrauktu uz Tunisiju, jo man ļoti, nu, es tādā atkritumu kalnā vienkārši nevarētu izbaudīt uh, dabas skaistumu. Bet katrā ziņā es pilnīgi piekrītu tam, ko Eider teica, ka mums kopumā radās labs iespējas, daudzos virzienos valsts strādā ļoti perspektīvi, arī tie mazie uzņēmumi, kas tiek atbalstīti arī no mūsu puses, viņi se sekmīgi funkcionē, un es domāju, ka patiešām uh, Uh, ka patiešām mēs daram labu darbu. Tas, ko tikko Inge vaicāja, es nemanīju tādas tendences uh, uz pārlieku islamizāciju, bet varbūt kāds cits kolēģis manī kaut ko vairāk droši vien Eider izteiksies šajā jautājumā. Paldies! Merci. Peut-être avant que vous ne concluiez, Eider. Paldies, varbūt uh, noslēgumā Eider. Vai komisijas pārstāve Franciska Džilī, kas ir atbildīga par kaimiņu attiecību politiku, un Famea Konze, kas pārstāv Eiropas ārējās darbības dienestu. Vai jums eh, būtu ko mm, papildus uh, komentēt, vai kāds vēlas izteikties? Džilī Konze? Eh, Jā, labu rītu. Vēlējos paturpināt eh, saistībā ar kontu komiteju nākamnedēļ, kas runās par revīzijas palāca īpašo ziņojumu par finansējumu, kas tiek sniegts eh, Tunisijai. Mēs, kā komisija, uzskatām, ka ziņojums ir pozitīvs, un tas tikai apliecina to, ko deputāti tikko sacīja šeit budžetkomitejā. komitejā tas arī viss praktiski vēlējos sasaistīt šīs divas lietas starp abu komiteju darbu. Greslis kundze, vai jūs arī vēlaties ko piebilst? Es esmu Kristīna Famēna no Eiropas ārējās darbības dienesta, un es gribēju pieminēt vienu lietu, ko pieminēja deputāti, kas apmeklēja Tunisiju. Mm, tas ir arī prioritārs jautājums mūsu politikā un mūsu attiecībās ar Tunisiju. Tas atspoguļots arī paziņojumā, kopējā paziņojumā, kas, eh, kuru komisijas pārstāvi apstiprināja 2016. gadā, un tur ir ieskicēta programma turpmākajiem gadiem. Mēs esam iecerējuši uzlabot um, austram, uh, kaimiņu attiecību politiku. Paldies, noslēgumā Eidera. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos atbildēt Greslis kundzei. Šī bija uh, pirmā reize, kad biju Tunisā un Tunisijā kopumā nevaru salīdzināt, kā tas bijis agrāk un kā tas ir tagad. Šī bija misija, kas bija vērsta tieši uz budžeta jautājumiem. Mēs runājam konkrētiem projektiem, mēs runājam ar politisko partiju pārstāvjiem, tā skaitā islamisko partiju pārstāvjiem. Es nedomāju, ka mēs varam runāt par sabiedriskās dzīves islamizāciju vai privātās dzīves islamizāciju. Jā, ir arī radikāls kustības un valsts dienvidos tas varbūt ir jūtamāk. Nu, tāds bija man personīgais viedoklis. Nezinu, varbūt kolēģiem radās atšķirīgs iespējas, bet es pat nedomāju, ka tas bija tāds temats, ko būtu bijis vērts pieminēt īpaši. Jā, vairākumā tā ir islama valsts, un es pat teiktu, ka tā ir valsts, kura ir vismazāk mainījusies šajā islamizācijas virzienā. Bet jā, tik tiešām tā tas ir, ka misijā par to netika runāts. Mēs, mēs tam nepievērsām tādu uzmanību. Es nezinu, vai Žozē Manuēls vai kāds no citiem kolēģiem grib kaut ko citu sacīt par šo jautājumu. Jose Emanuēl. Não, eu concordo com aquilo que. Nē, nē, es piekrītu tam, kas tika sacīts. Tunisija, es vēlos to uzsvērt, ir svarīgs partners Eiropas Savienībai. Un svarīgi arī tas, ka viņi ir mūsu sabiedrotie. Tādēļ ir svarīgi, lai šī jaunā demokrātija būtu sekmīga un mēs varam palīdzēt šai procesā, palīdzēt sadzīvot islamam un demokrātijai. Praksē mēs varam redzēt, ka tas ir iespējams. Tāpat vēlos uzsvērt eh, to, kas eh, būtu sakāms par sieviešu lomu eh, Tunisijas sabiedrībā un politikā. Parlamentā 40% ir sievietes, vēlēšanas eh, būs šogad, un pastāv reāli iespēja, ka 50% no deputātiem varētu būt sievietes. Un daudz no viņām ir arī vadošās, vadošos amatos. Piemēram, ja pašvaldībā par vadītāju tiek ievēlēts vīrietis, tad eh, viņa vietniece ir, tiek ievēlēts, kas ir eh, tiek ievēlēts sieviete. Un vai arī otrādi attiecīgi jauniešiem e, tas ir arī jāpatur prātā kandidējot. Jā, Tunisijai ir problēmas, nevaram noliegt, ir lietas, kas ir jāatrisina. Bet ir uzsākts e, kurs uzņemts, e, virzība notiek pareizajā virzienā, mums ir jāizrāda solidaritāte, jāsniedz atbalsts, un es ceru, ka Tunisija var kalpot kā piemērs valstī, kur demokrātija un islama e, ticība var līdzās pastāvēt. Tas varētu būt kā risinājums, kā paraugs, kas palīdzētu aizsargāt vērtības. Labi. Es ceru, ka arābu pavasara gars Tunisijā turpināsies. Bet tagad pāriesim pie ziņojuma, kur mums prezentēs Monika Vāna. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana Kastīlijas un Leonas reģionā. Vānes kundze vārds jums. Paldies, priekšsādātāji, kā jau jūs pareizi teicāt, Spānija ir pieprasījusi atbalstu no Eiropas globalizācijas pielāgošanās fona 339 um, tūkstoši darbinieku. Uh, tri, darbinieki reģionā tiek uh, atlaisti un uh, EGF regula parasti paredz 500 uh, minimālo atlaisto darbinieku. Tomēr šī gadījumā mēs uzskatām, ka uh, ir iespējama atkāpe no EGF regulas panta 4.1b, jo atlaišana galvenokārt skāra reģionu, kas ir maz apdzīvots un ir ļoti atkarīgs no kalnu rūpniecības, un tieši tāpēc eh, kā kritēriju var vērtēt arī nelielo tirgu. Spānija prasa personalizētas pakalpojumus 125 eh, jauniem cilvēkiem, tās augtējiem nīts, kuriem nav nedz eh, darba attiecību, nedz viņi arī mācās vai atrodas apmācībā, un eh, pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jaunāk par 30 gadiem. Tātad, eh, principā, mēs varam runāt par 464 cilvēkiem, kas varētu piedalīties nīc paredzētajiem pasākumiem. Spānija pamato savu priekš, pieteikumu ar to, ka Eiropas uh, ražotāji saskaras ar um, milzīgu konkurenci no valstīm, kuras var nodrošināt zemākas ogļu cenas. No 2015. gada ko, ogļu produkcija ir pieaugusi par ceturdaļu, tas ir novēc pie pārprodukcijas, un Spānijā pieaug gan ogļu ražošana, gan imports, tāpat arī tāpat kā Eiropas līmenī. Savukārt. Um, Spānijā importa pieaugums un ražošanas samazinājums ir ievērojami izteiktāks. Un ogļu ražošana reģionā, kuras kar šīs uh, atlaišanas, uh, ir pat 86%. Tas ir reģions, ar, uh, kas prasa 177 uh, tūkstošu eiro lielu atbalstu. Uh, mēs varam sekt aptuveni 60% uh, kopēju izmaksu, tātad kopā aptuveni 1 eiro. 1 miljons eiro mēs varam atbalstīt uh, skolas uzņēmēju darbību un pozitīvi vērtējam arī to, ka MPL komitejas vēstulē, manuprāt, uh, par piedāvātajiem pasākumiem ir paredzētas, paredzēts arī atbalsts ģimenes locekļiem un piedarīgajiem. Uh, lai arī viņi varētu piedalīties šajos eh, pasākumos, kas ir īpaši svarīgi sievietēm. Man ir svarīgi norādīt, ka šī gadījumā tie ir tikai 3% sieviešu, kas uh, ietilpst uh, atbalsta saņē, starp atbalsta saņēmējiem, 339 darbiniekiem, Un nu, tas, protams, saistās ar struktūrālajām īpatnībām kalnrocniecībā. Tomēr ir 125 jauni cilvēki, kuru, kuros ir iespējams uh, paredzēt lielāku sieviešu kvotu. To es esmu arī atzīmējis. No zaļo perspektīvas es gribēju atzīmēt, ka mēs aicinām Spānijas valdību uh, veidojot eh, šos atbalsta pasākums, ievērot arī Parīzes klimata līgumu, proti nodrošināt tādas spējas un kompetences, kas eh, programmu dalībniekiem ļaus labāk eh, atbilst nākotnes vajadzībām. Mūsuprāt, šādas darba vietas būtu ekoloģiski ilgspējīgākas un ne tikai, tās būtu arī noturīgākas pret pārcelšanu uz uh, zemu izmaksu darba spēka zemēm, un es ceru, ka mm, tas nenovēdīs, nenovēdīs pie citu uzņēmumu slēgšanas globalizācijas rezultātā. Un tieši tāpēc es eh, gribētu lūgt, lai jūs atbalstītu šo ziņojumu. Paldies! Sī, madam, vadā, ja... Paldies, Vanas kundzei, vai ir uh, kāds, kas vēlas uh, pieteikt, uh, vēl ko teikt? Nē, tādu nav. Es gribētu teikt, ka grozījumus var iesniegt. Uh, Vanas kundzes ziņojumam. Nē, kurš lūdz uzstāties vārdu? Kurš vēlas uzstāties, lūdzu? Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer. Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs, un paldies arī par šo uh, ziņojumu. Paldies Vanas kundzei par šo ziņojumu. Mēs atbalstam to, ka līdzekļi tiek piešķirti reģionam, uh, ko uh, skar krīze. Un ka šim reģionam jāmaina radikāli, jāmaina uh, uh, rūpniecības ievirzes modelis, uh, ir jāveido uh, atšķirīga pieeja arī uh, tieši ievērojot uh, Parīzes uh, COP21 uh, nolīgumu un īpaši uh, samazinot uh, izmešus, tāpat arī uh, uh, mainot uh, energo balansi. Un runājot par grozījumiem un idejām, es gribētu teikt, ka varbūt, ka mēs varētu padomāt par pētījumu attiecībā uz to, kādi ekonomikas sektori ir nākotnes spējīgi un ar labām perspektīvām nākotnē. Un tāpat arī uzzināt ar dažādu iesaistīto palīdzību izpētīt, kā ir izmantot iepriekš piešķirtie līdzekļi un būtu labi, ja piedalītos arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Paldies, tagad Eka kungs. Jā, paldies. E, papildinot referentu, vēlos informēt, ka situācija reģionā ir ļoti nopietna, jo pēdējos Sešos gados desmit kalnrūpniecības uzņēmumi ir slēgti, un kaut arī formāli netiek ievērots eh, nosacījums ar 500 atlaistiem darbiniekiem, es tomēr aicinu atbalstīt fondu piešķiršanu šajā gadījumā, jo situācija ir tiešām kritiska, un šis ir jau trešais pieteikums pēc kārtas, kuru sūta Spānijas valdība šogad. Tāpat vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka ierosinātos pasākumus papildina arī Eiropas struktūrālo fondu piešķiršana. Tā kā šis e, pieteikums nav tikai vienīgais šim reģionam, un ņemot vērā visus faktus, aicinu atbalstīt. Merci. Paldies. Vanas kundze, vai jūs vēlaties uh, vēl ko piebilst? Nē. Tad eh, norādīšu, ka grozījumi, Vanas kundze, eh, ka tie var eh, iesniegt līdz šo, šim vakaram pulkstens 18. komisijā. 29. jūnijā šis jautājums ir skatīts, un mums būtu iespējams balsot plenārsēdē jūlijā. Un tagad es došu vārdu Jensam Gājeram, jautājums par aģentūrām un uh, īpaši Eiropas Savienības energoregulātoru sadarbības aģentūra. Paldies, priekšstādāja kungs, dārgie kolēģi un uh, kolēģis. Mēs uh, šeit uh, runājām par Eiropas Savienības energoregulātoru sadarbības aģentūru un uh, priekšlikumu maiņām. Tas ir saistīts ar komisijas priekšlikumu par tīro enerģiju. Komisijas priekšlikums ir izteikts, ITRA komiteja ir atbildīgā komiteja un tāpat arī jautājums par to, kā energo iekšējais tirgus ir, teiksim, spēcīgs un kā mēs vispār varam to labāk attīstīt un kā mēs to varam saistīt ar tiem izņa, izaicinājumiem, kādi ir tuvākajā nākotnē. Sadarbība e, energoregulātoru aģentūru starpā ir ļoti nozīmīga, un komisijas izmaiņas to ietver. Tādēļ mūsu komitejā pirmām kārtām mums vajadzētu raudzīties uz finansējumu un menedžmenta jautājumiem, kādi ir šajā saistībā diskutējami šī aģentūra saņems papildu kompetences, regulēs pārobežu kontekstā, un komisija nākotnē aģentūrai piešķirs uh, papildus kompetences un drīkstēs to darīt. Tas, kas ir nepieciešams, ir saistībā ar daudzajām energo pakotnēm plašāka sadarbība, sadarbība starp tīklus operatoriem. Tas ir arī tas, ko nākotnē aģentūra regulēs un Vācijā, nu visdrīzāk par to teikt, ka tā būtu tāda tā kā šķīrēja iestāde. Eiropas Savienības energoregulātora sadarbības aģentūrai nepieciešami atbilstošie finansējuma apjomi, ir nepieciešams finansējums un uh, arī uh, tas uh, atbilst tad uh, darba apjomām. Šai uh, kontekstā mans uh, uh, ziņojums, kas ir iesniegts, uh, ietver um, dažus priekšlikumus. Un sākumā es uh, gribētu tieši pievērsties grozījumam numur 3. Tas ir tas strīdīgākais un uh, gribētu dzirdēt, kā kolēģi uh, reaģēs. Proti šis uh, grozījums radītu uh, iespēju aģentūrai noteiktiem pakalpojumiem saņemt uh, apmaksu, tādas tā kā nodevas, un uh, jau tagad ir uh, tiesības to darīt. Taču uh, tagad tas ir uh, ļoti ierobežots, uh, atbilstoši uzdevumiem, un uh, līdz šim nav plaši izmantots. Ja jūs vēlaties, tad es varu uh, par to sīkāk pastāstīt, taču man liekas, ka nu tagad tas ir tā pārāk uh, plaši. Ir nozīmīgi atzīt to, ka aģentūras uzdevumi nākotnē būtu reģistrēt un uzraudzīt tīklu operators. No, tas ir no vienas puses, un no otras puses pirkšanas līgumi, kas ir elektroenerģijas biržās, ir iespējams, ka tādi ir manipulēti vai var tikt manipulēti, ja ir tādas plašas tirgus zināšanas kādam saistībā ar. Tieši šo pēdējo punktu es esmu diskutējis ar es, ģenerāla direktoru, kas šai kontekstā man ir. A, paziņojis, ka 1,2 eh, miljoni eh, eh, tirdzniecības līgumi dienā tiek izmeklēti un pārbaudīti. Dienā. Un ja tas nu, tiešām ir tāds darbs, kas ir nopietns, tad tas ir tiešām sarežģīti. Līdz ar to aģentūrai vajadzētu a, plašāku a, kompetenci, a, pirmkārt ar šīm nodevām un otrkārt ar lielāku personālu. Uh, Pat laban ir uh, 35 cilvēki, kas uh, strādā, uh, un manuprāt, tas ir nedaudz pamaz. Nozīmīgi šai kontekstā ir, uh, lai uh, ESMA, uh, Eiropas aģ, uh, institūcija, uh, tā ir viena no. Uh, aģentūrām, ko es ir izveidojusi finanšu sektora regulācijai a, un kurā ir līdzīgi uzdevumi. Uh, proti attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecību. Tātad šī institūcija ir ieviesusi nodevas, un līdz ar to mēs tikai šo energoregulātoru sadarbības aģentūru nostādīt līdzīgā situācijā. Tie uzņēmumi, kas vēl piekristu energoregulātoru sadarbības aģentūrai, tad tie būtu attiecībā uz Transmission System Operator angliski. Uh, un uh, sa, uh, saīsinājums ir uh, TSO, tātad uh, šeit uh, mēs uh, domājam, ka uzņēmumi tieši uh, pat laban uh, tā profilaktiski uh, ātrāk mēģina rīkoties un reģistrē uh, šos TSO aģentūrā, lai arī pat laban nav reāla uh, darbības apjoma. Uh, Un uh, tas noved vienkārši pie tā, ka daudz pieprasījumu ir iesniegt, bet vēl nav apstrādāti. Uh, un mēs uh, vēlamies, uh, kā jau uh, teicu, lai Eiropas Savienības energoregulātora sadarbības aģentūra varētu uh, pieprasīt nodevs par savu darbību. Tie nav nodokļi, bet tas atspoguļo vienkārši. Uh, to faktu, kā aģentūra strādā un veic noteiktu darbu. Tās ir zināmas nodevas, bet ne nodokļi. Galu galā komisijas uh, budžets ar uh, šādu naudu ieviešanu uh, arī tiktu atslogots. Runājot par menedžmentu, runa ir par uh, neatkarību, uzraudzības iestādēm, aģentūra strādā aktīvi. Komisija ir svītrojusi pusteikumu, kas uh, atļauj uh, tās uh, pārstāvi atbildīgajā padomē um, dot uh, rīkojumus, un es um, domāju, ka tas, nu, nav strīdīgs jautājums un nav. Uh, tā nav arī problēma, tikai ja mēs šo pusteikumu svītrojam, tad tas ir attiecināms arī uz uh, citiem uh, šīs uh, padomas dalībniekiem. Līdz ar to es esmu iesniedzis citu priekšlikumu, tā tad komisija vēlas, lai viņi varētu dot rīkojumus un citi nē. Es savukārt gribētu, lai gada plāni, kādus šī komisija iz, izveido, tiem būtu prioritāte un lai aģentūra varētu darīt kaut ko tādu, ko citu dokumentu, citu aģentūru kontekstā es armijai to jau esmu piedāvājis, ka tulkošanas pakalpojumi var tikt saņemt arī no citām. Uh, um, iestādēm, nevis uh, tikai uh, no um, uh, Luksemburgā esošās uh, uh tulkošanas aģentūras, uh, uh, jo tieši šai uh, aģent, tulkošanas centra pakalpojumiem uh, pietrūkst um, darbinieku, un uh, viņi praktiski reti laikā var pabeigt uh, tulkojuma apjomu, un ja ir ātri jāveic uh, kāds uh, darbs, tad. Uh, aģentūrai jābūt iespējai izmantot citas alternatīvas, arī varbūt lētākas, un pēc pāris gadiem varētu veikt izskatījumu un pārbaudīt, kā šī aģentūra darbojas, vai viss darbs tiek veikts tā, kā mēs esam iedomājušies. Un es domāju, ka tas, šis arī ir princips attiecībā uz pabeigtā samaksu un es domāju, ka tas ir tas priekšlikums, ko es gribēju šeit izteikt. Paldies, paldies par šo ziņojumu, par to, ka paskaidrojāt piedāvātos grozījumus. Tas ir atzinuma projekts. Sārumā kungs ir lūdzu vārdu. Paldies priekšsēdētāji, vispirms paldies referentam par ļoti konstruktīvo darbu. kā ETP ēnu references principā piekrītu jūsu nostājai un domāju piešķirt aģentūrai plašāku kompetenci un stiprināt tās neatkarību un objektivitāti. Un arī to, ka budžets uh, ir jāpielāgo darba rezultātiem. Manuprāt, tas varētu stiprināt aģentūras uh, Tomēr es uzskatu, ka ir jāiet pat vēl nedaudz tālāk, un šīs idejas ir jāiekļauj arī 32. punktā, 30, eh, pantā, 33. pantā par eh, budžeta noteikšanu, un doma par to, ka darbību varētu finansēt no nodevām, man šķiet interesanta. Es esmu gatavs to atbalstīt. Tomēr man ir jāuzstāj, ir jābūt zināmiem priekšnosacījumiem. Vienlaikus ir jānodrošina, ka jau kādi ieņēmumi, ko gūst aģentūra, nerada interešu konfliktus un neapdrauda aģentūras uh, neatkarību un objektivitāti. Un tas tiešām ir viens no būtiskākajiem punktiem. Uh, viens no būtiskākiem jautājumiem šajā ziņā. Liels paldies, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Neredz, nu, ka kāds būtu lūdzis vārdu. Tāpēc es aicinu mūsu referentu mm, noslēgu, uz noslēgumu vārdiem. Liels paldies! Serlamā kunga priekšlikumi man šķiet pilnībā atbalstāmi. Jā. Ja Tas nodrošina ETP atbalstu, precizē tekstu, man tas eh, nerada nekādas problēmas. Mēs varētu strādāt pie formulējumiem, kur, par kuriem tad nobalsotu. Un es priecājos eh, par eh, gaidāmo konstruktīvo sadarbību. Labi, es norādīšu, ka grozījumus. Uh, šim atzinuma projektam ir iespējams iesniegt visvēlākais līdz 30. jūnija 12. Balsošana notiks 30. augustā budžeta komitejā un balsojums ITRE komitejā notiks 28. novembrī. Tālāk pāriesim pie balsošanas. Vispirms pārbaudīsim elektronisko balsošanas sistēmu. Bien, le scrutin est ouvert. Pārbaudam sistēmu, sākam balsot. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Paldies! Pirmais balsojums ir par um, budžeta, vispārējā budžeta grozījuma numur 2 2017. finanšu gadam. Pirmais grozījums pāri pret pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 eh, pret, 8 pāri. Otrais grozījums. Eh, sākam balsot. Pār pret atturas eh, pieņemts. Trešais un ceturtais grozījums identiski. Par pret atturas noraidīti. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas norādīts. Septītais grozījums uh, nepieņemams. Astotais grozījums par, pret, atturas norādīts. Devītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas norādīts. 11. grozījums par pret atturas norādīts, 12. grozījums par pret atturas norādīts. Un tagad par tekstu kopumā balsojam elektroniski. Tā ir tuvēja. Sākam balsot, beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar 23 balsīm pret divām, apsveicam referentus. Tālāk došu vārdu Jensam Gēram, lai viņš var izteikties par pārvietojumu pieprasījumiem trešajā iedaļā. Te ir um, divi pārvietojumi pieprasījumi. Paldies, priekšsēdētāji! Dodiet man nedaudz laika sakārtot savas piezīmes, un tad es par to kaut ko arī varēšu pateikt. Vispirms lai nebūtu nekādu pārpratumu saistībā ar numerāciju. Astotais pārvietojums ir saistīts ar to, ko iepriekš sacīja Vānas kundze. EGF pieprasījums, eh, tam, par to mēs, protams, nobalsosim attiecīgajā brīdī. Te nav neviens um, kļūdījies, tikai numerācija ir saudabīga. Es sākšu ar devīto pārvietojumu pieprasījumu. To es gribētu jums ieteikt atbalstīt. Uh, komisija ir pienācīgi atspoguļojusi ietaupījumu iespējas, bet eh, šeit es jums gribēju teikt, ka pieaugošais eh, pensiju sloks eh, es ierēģiem un ierēdnēm ir jautājums, ar kur mums vidējā termiņā nāksies strādāt. Es zinu, ka tas nodarbina arī komisijas dienestus. Un uh, strādājot pie nākamās DFS, mums ar to būs jāpiestrādā intensīvāk. Ir pēdējais laiks, ir atzīt, ka pensionējošos ES ierēģņu skaits pieaug. Eiropā pieaug arī iedzīvotāju vidējā dzīve ilgi. Tās, protams, ir labas ziņas. Tas nozīmē, ka viņi var ilgāk baudīt uh, eh, savus pensijas gadus, bet tas ir arī jāfinansē no ES līdzekļiem. Un tas ir izaicinājums, ar kuru daudzas Eiropas uh, sabiedrības, ņemot vērā iedzīvotāju demogrāfisko novecošanos, tajā skaitā arī Vācija, aizvien uh, vairāk nodarbojas, un mums vidējā termiņā ir uh, jāvērtē, kā uz to reaģēt no budžeta viedokļa. Protams, ir nepieciešams vairāk naudas. Es aicinātu ierīkot, pat varbūt izveidot uh, fondu, līdzīgi kā tas uh, darbojās uh, deputātu gadījumā. Es nezinu, varbūt. Uh, Par to būtu jāpadomā nodarbinātības un budžeta kontrolas komitejai. Iespējams, ka šis, šis fonds ir deficīta, to mēs vēl precīzi nezinām, bet jebkurā gadījumā es, jums, aic, es jūs aicinu atbalstīt šo pieprasījumu par septīto pārvieto, pārvietojumu. Par to mēs jau izteicāmies. Uh, saistībā ar jautājumiem, kurus pieminēja Gardīza Balas kundze, un te mēs saskatām zināmas problēmas. Komisija ceturtajā izdevuma kategorijā ārējā politika eh, saliek kopā līdzekļus no dažādām budžeta pozīcijām, lai finansētu Turcijas instrumentu un uh, eh, pārvaldītu problēmas, kas saistās ar bēgļiem, uh, Tur mēs liels problēmas nesaskatām, tomēr budžeta procedūras ietveros mēs e, diezgan bieži esam pauduši kritiku saistībā ar to, ka mums ir liels iebildes pret to, ka ceturtajai izdevuma kategorijai nauda tiek e, nepārtraukti atņemta, lai nodrošinātu Turcijas instrumenta darbību. Un e, Edija jau par to no rīta runāja. Arī budžeta komitejai šķiet, ka ir jāpiegriež šiem jautājumiem vērība, un ja mēs ceturtajai izdevuma kategorijai apgriežam līdzekļus Turcijas instrumenta dēļ, mēs te redzam nesamērību, kur gribētu skaidrot komisijai, tāpēc es aicinātu šodien jūs neatbalstīt uh, septīto pārvietojumu pieprasījumu, bet devīto gan. Paldies! Paldies uh, referentam. Ja kāds vēlas izteikties, es došu jums vārdu. Vispirms gada Izabalas kundze. Muy rápido, con respecto a lo que acaba de comentar el señor. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi par to, ko Gajer kungs tikko sacīja par septīto pārvietojumu. Jā, tieši šobrīd mums ir dažādi uh, ziņojumi, dokumenti, EIB ārējais mandāts ir daļa no tā, un esam ierosinājuši paaugstināt griestus, lai varētu finansēt to. Mums ir nepieciešama papildu 35 miljoni uh, finansēšanas ietveram līdz 2020. gadam. Mums atbildēja, ka naudas nav. Uh, bet mēs runājam eh, tikko par 85 miljonu pārvietošanu. Tas ir vairāk kā divreiz vairāk nekā mums šobrīd būtu nepieciešams, lai finansētu ELM. Jā, nu, tas bija padoms lēmums, kurš lēma, eh, kur lēma palielināt in, instrumentu Turcijai finansējumu, neskaroties uz tām problēmām, kas ir. Tur izrādās problēmas ar naudu nav. Uh, Nu, vairāk no mums apspriež šo jautājumu un sacījām, ka, nu jā, tā ir arī parlamenta budžeta komitejas prerogatīva lemt par to, kuras prioritātes ir atbalstāmas un kur mēs vēlamies papildu līdzekļus. Līdz ar to es domāju, ka tā būtu laba ideja, varētu atlikt varbūt uz dažām nedēļām balsošanu par šo pārvietojumu, lai mēs varētu labāk sagatavoties, turpināt sarunas, ja nepieciešams, arī ņemt naudu no šīs sadaļas. Merci, prezident. Diprē, eh, kungs, paldies priekšsēdētāji. Kas attiecas uz Geira kungu priekšlikumu, es principā viņam piekrītu jautājumā par devīto pārvietojumu. Tas tiešām ir nepieciešams un tas ir arī pamatoti. Kādā brīdī runāt par pensiju jautājumiem, par septīto pārvietojumu. Un sākumā es gribēju uh, sekot Geira kunga ieteikumam un jautāt komisijai par to, cik lielā mērā šis pārvietojums ir nepietiekams. Uh, Es eh, nedomāju, ka mums vajadzētu uzsākt eh, karot ar Turciju par bēgļu problēmu, un ja tie ir budžeta līdzekļi, kas ir nepieciešami, tad es atbalstītu to, ka tie tiek piešķirti, bet eh, pirms es paužu savu viedokli par septīto pārvietojumu, gribētu zināt, cik tas ir steidzami un cik tas ir nepieciešami, jo mēs nevaram uzņemties risku, ka Turcija apšauba uh, lietas, eh, kuras, eh, par kurām ir panāktas vienošanās eh, mūsu slavenās deklarācijas kontekstā un ņemot vērā to, kas šobrīd notiek Itālijā, mēs negribētu atvērt vēl otru cīņas fronti Greslas kundze. Jautājums par pensijām. Nu, nav nekas iebilstams pret to, ka ierēģiņi saņem pensijas un pārnesums būs nepieciešams 3,3% pieaugums. Un es gribētu zināt, no kurienes šie 3,3% tiks ņemti. Varbūt komisija varētu atbildēt. Moi, je voudrais faire une observation. Je vois qu'on va prélever 85. Es gribētu teikt, ka 85 uh, miljoni no drošības politikas tiek ņemti, un es gribētu teikt, ka esmu uztraukts par budžeta projektu, jo mēs runājam par 300 miljoniem šeit kā sunku, un uh, 85 tiek ņemti, kas nozīmē, ka ir apmēram trešdaļa no uh, tās budžeta līnijas, kas, par kur runājam, un es esmu ārkārtīgi pārsteigts. Tātad komisija varbūt varēs mums visu to izskaidrot. Uh, thank you, Chair. Let, let me... Jā, paldies priekšsēdētāji. Centīšos atbildēt uz vismaz dažiem no jūsu jautājumiem. Pirmkārt, attiecībā uz jūsu uzdoto jautājumu un arī Deprēkunga uzdoto jautājumu. Šis pārvietojums 85 miljoni CFSP eh, budžeta eh, posteņu finansējumu, lai finansētu Turcijas instrumentu, tas jau tika paredzēts budžeta projektā, kur komisija prezentēja pagājušā gada pavasarī. Tas nav nekas jauns, tas nav negaidīts elements. Tā ir daļa no finansējuma paketes, no šiem 750 miljoniem Turcijas instrumentam bēgļiem, kas ir nepieciešama 2017. gadā, un 85 miljonu CFSP budžeta pozīcija ir e, būtisks e, pamatelements šajā paketē. Tas nav nekas jauns. To komisija jau ierosināja pagājušajā pavasarī savā budžeta projektā. Un es pieņemu, kā tas arī tika apstiprināts novembrī samierināšanas sarunās, jo tā bija daļa no kopējās paketes. Pārvietojums ir steidzams, nauda ir steidzami nepieciešama. Man bija arī jāpārliecina padome par to, ka tas ir steidzami, jo, kā jums tas ir zināms, viņi ļoti rūpīgi seko šai budžeta pozīcijai, un steidzamība slēpjas tajā faktā, ka tā ir daļa no finansējuma paketes um, skolu būvēju bēgļu bērniem. Un šīm skolām ir jābūt eh, gatavām eh, uz 1. septembri, lai varētu sākt mācības. Un tāpat ir paredzēts arī Sīrijas bēgļiem būvēt jaunu slimnīcu. Tā kā steidzamība pastāv, nauda ir tiešām nepieciešama, bet nu, no otras puses, ja Gajer kungs ierosina nelielu kavējumu līdz uh, nākamai sanāksmai šī mēneša beigās. Es nedomāju, ka tā būtu milzīga katastrofa. Katrā ziņā tas ļautu mums iekļauties sešu nedēļu periodā. Kas attiec uz Greslas kundz jautājumu par pensijām? Pensija pieaugums par 3,3% izriet no algu e, pieauguma. Tas ir ikgadējais palielinājums, kas attiecas uz ierēģņu uh, algām un pensionāru uh, saņemtām pensijām. Paldies! Greslas kundze, <clears throat> jā, paldies. Uh, pamatojumā, ko mēs esam saņēmuši, ir rakstīts, ka a, korektūras eficientu ietekme a, a, ir jāievēro, bet kā šī paaugstinājuma modelitāte tiek veikta, to būtu nozīmīgi zināt, un es gribētu uh, komisija lūgt, lai tā mūs iepazīstinātu ar to, un varbūt, ka pēc šīs sēdes varētu šādu aprēķinu un uh, uh, publiskošanu mums sniegt, kā tiek uh, šis pieaugums aprēķināts, jo šie koeficienti tika mainīti, pēdējais mainot statūtus, un līdz šim mums nav bijuši nekāda. Uh, ieskata un informācijas. Es gribētu to zināt, un es gribētu, lai komisija mums to nosūta. Es nemaz nešaubos, ka jums būtu šī informācija. Katreiz esam pārsteigti par indeksiem izmaiņās. Tas ir gros, kas ievēro inflāciju dažādās Eiropas Savienības galvaspilsētās. Tas ir drīzāk labi tiem, kas strādā tur, kur inflācija ir praktiski nulle bet raugoties uz to, mēs varam cerēt, ka dažas valstis <clears throat> redz, piedzīvo būtiskas izmaiņas algās un tie noteikumi, kādi ir noteikti, ar to ir problēmas, kāda ir budžeta projekts, tad ir. Uh, iespējams izmaiņas un ir nepieciešams palielinājums pēc pāris mēnešiem. Tas tiek finansēts pēc tam meklējot līdzekļus, un tas nav ļoti tā veiksmīgi budžeta izpratnē. Un es gribētu lūgt komisārs kundzei rast risinājumu, bet nekas nav bijis izdarīts. Greslis kundze priekšstādāja kungs, bet to, ko jūs mums sakat, to es jau zināju. Es gribētu uh, tieši aprēķinu kā tiešām tas tiek rēķināts gadu pēc gada un tieši 2016. E, gada 1. jūlijas es gribētu salīdzināt jauno metodi ar uh, iepriekšējo metodi, kas tika izmainīta 2014. gadam, tas ir nozīmīgi, jo šeit mums nav uh, caurskatāmības. Jā, noteikti jūs saņemsiet informāciju pēc iespējas ātri. Tagad pievērsīsimies maks balsojumam. Septītais jautājums komisija vēlējās pār atlikšanu vai komisija piekrīt referenta viedoklim par šo jautājumu. Tad pārnesums numur deviņi Balsosim, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Avez-vous tous voté? Vai visi ir nobalsojuši? Vēl pāris balsu pietrūkst. Ja jūs nebalsojat, tad uh, beidzam balsot un panesums ir uh, apstiprināts 17 par uh, pret 1. Tagad uh, Taranda kungs uh, trīs pārnesumi, un uh, par to uh, varētu uh, nebalsot. Vai ir kādi uh, iebildumi? Taranda kungs, lūdzu jums vārds. Uh, thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāatvainojas komitejai. Es runāju par salīdzinoši nenozīmīgām summām un tērēšu jūs laiku runājot par šīm lietām. Tas nāk no reģiona komitejas. Tur ir runa par 162 tūkstošiem pirmajā, 110 tūkstošiem otrajā un 32 tūkstošiem trešajā pārvietojumā un reģionu komiteja kopā ar ECOSOC iztērēs ap 225 miljonus gadā, tā kā summas ir salīdzinoši mazas. Bet tas parāda to, kā šīs iestādes strādā. Vēlos izteikt komentārus par vienu daļu no pirmā pārvietojuma. Pieprasītais pārvietojums no uh, 264. No 264. posteņa ir nesamērīgi liels salīdzinot ar kopējo budžetu, it īpaši ņemot vērā mērķi. Apropriācijas 2017. gadā bija gandrīz 390 tūkstoši, kas bija ievērojami mazāk nekā pieprasītā par aptuveni 25%, kas nozīmē to, ka komisija samazināja šo eh, budžeta pozīciju un padom tam piekrita. Manuprāt, ja budžeta pozīcija tiek samazināta, tad iestādē ir jācenšas pielāgoties jaunai situācijai un jāmaina aktivitāšu plāns, bet reģiona komiteja izlēma vienkārši turpināt aktivitāšu plānu un sekt zaudējums, pieprasot pārvietojumu par eh, 180 tūkstošiem eiro, kas parāda budžeta izpratnes, principu izpratnes trūkumu, iztērējot visus līdzekļus jau gada vidū, un līdz ar to šis iztrūkums salīdzinoši liels tomēr ir. Tā kā es vilcinos ieteikt jums atbalstīt to, un man ir ap 13 lapspusēm šeit ar skaidrojumiem Viss ir ļoti miglains šeit. Nezinu, kāda ir reģiona komitejas loma. Iesaistoties dialogā ar Eiropas pilsoņiem, lai saņemtu atsauksmes eh, atzinumu saņemšanai par Eiropu un priekšsēdētāju konferences eh, vizīti Itālijas reģionos, kas cietuši no zemestrīces. Es saprotu, ka zemestrīces nevar ieplānot, bet eh, uzskatu to par ļoti ironisku situāciju. Tad iedomājieties, eh, kādu labumu varētu iegūt cietušie no zemestrīces, ja tur ieradīsies priekšsēdētāja konference uz divām, trim dienām. Un aicinu kolēģus ja mēs vēlamies beidzot izvairīties no Brexit, Frexit un visiem pārējiem uh, eh, preteiropiskajiem pasākumiem, mums ir rūpīgi jādomā par to, kā tiek tērēts pat nenozīmīgākās naudas summas. Pārējās lietas varbūt ir vienkāršākas. Otra informācija ir saistīta ar izmaiņām, ko komisija veica attiecībā uz bērnu pieskatīšanas centriem, un tur tiešām var veikt naudas pārvietojumu. Tomēr, atkal, mērķis palielināt dialogu ar pilsoņiem, ievērojami palielināt politiskās aktivitātes un iniciatīvas reģionālā līmenī. Nu, es saprotu, ko viņi mēģina pateikt, bet šādā gadījumā Es vēlētos uzzināt vairāk, kāda ir rezultāti šiem minētajiem procesiem. Varbūt eh, šis Reflecting for Europe papīrs palīdzētu. Un visbeidzot, 32,143 eiro, kas šobrīd ir paredzēti papildus pakalpojumiem, eh, sniedzot tulkošanas, eh, rakstiskās tulkošanas pakalpojumus. šī budžeta pozīcija ir paredzēta programmatūras un programmatūras sistēmas izstrādei un attīstībai, un lai finansētu jaunas tulkošanas pārvaldības sistēmas programmatūras iegādi. Es atceros šīs sarežģītās sarunas par uh, resursu apvienošanu, tā skaitā rakstiskās tulkošanas jomā, un uh, reģionu komiteja acīmredzot ir tik specifiska, ka nevar sadarboties ar mums, mūsu iestādi. Man jāsaka, ka pārvietojuma sistēma un fakts, ka reģionu komiteja, kas strādā kopā ar Ekosoku, viņi izmanto šo sistēmu tādā veidā, ka parāda mums, ka Izskatās, ka šīm iestādēm ir problēmas ar pārdomātu budžeta izpildi un uzraudzību, un tāpēc kā referents citām sadaļām 2017. gada budžetā esmu pieprasījis papildu informāciju par šiem pārvietojumiem. Un saņemtās atbildes tad eh, darīja pieejams uh, pagājušā gada un šī gada referentiem, eh, kas varbūt labāk tiks galā ar šiem skaidrojumiem. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Es... Paldies, referenta kungam. Nu tad eh, jūs vēlaties, lai lēmums tiek eh, pārlikts, sagaidot papildu informāciju? C'est bien cela. Tā tad tā tas ir. Bet uh, tagad vārds Monikai Holmairai. Priekšsēdētāja kungs, es tikko diskutēju arī ar, ar reģionu komiteju par ēkām, un a, tas ir jautājums, kas arī mūsu valsts kārs. Es a, lūgtu nu, a, nedaudz iecietības. Reģionu komitejas budžets nav tik ļoti liels. Ja ir kādi, kādas izmaiņas, tad nu, budžeta komitejā tie uzreiz tiek. Uh, saņemts, jo tie nav tik ļoti liela budžeta līdzekļi. Un viens no argumentiem šeit es būtu piesardzīga vai reģionu komitejas priekšsēdētājs ceļo vai nē. Man liekas, ka nu, tas pats arī ir attiecināms uz Eiropas parlamenta deputātiem, vai mēs uh, dodamies kaut kur, ja nē, tas izmaina, neizmaina situāciju, bet nu, līdzīgi ir tā, ka reģioni savstarpēji palīdz viens otram un uh, um, zemestrīces, zemestrīču gadījumos uh, viņi ir diezgan uh, ātri un uh, uh, aktīvi uh, un arī lūgt palīdzību no Eiropas parlamenta, jo dažādie reģioni uh, palīdz nosūtot uh, palīdzību. Nu, piemēram, mans uh, reģions arī tehniskais palīdzības dienests dodas uz uh, zemestrīces skartiem reģioniem, kas nozīmē, ka reģioni savstarpēji uh, palīdz viens otram. Uh, un uh, Eiropas Savienības budžeta līdzekļi netiek uh, prasīti un mainīti, bet gan tās iespējas, kādas ir reģionos, tiek izvē, izmantotas. Varbūt, ka mēs varam saņemt papildi informāciju, bet uh, daudz ko var teikt par uh, reģionu komiteju, bet tieši šie, kas ir uh, izteikti, nu, bet tie tad arī uh, tikpat labi ir attiecināti, uh, attiecināmi uz mums. Paldies! Nav citu, kas lūgtu uzstāties, bet vēlreiz Sārvamā kungs. Uh, es vēlējos papildināt. Es nedomāju, ka šeit īsti runa ir tikai par reģionu komiteju kā tādu, drīzāk par pašvaldībām, par pašu principu, kā lietas jāvada. Mēs runājam par salīdzinoši niecīgām summām, bet no otras puses varētu teikt, ka varbūt tas ir īstais brīdis sākt sūtīt pareizos signālus. Domāju, ka mums īstenībā būtu vairāk tas jādara. Vispār. Tad, kad pastāv šaubas par to, kā lietas tiek organizētas, tad mums ir jāsūt skaidrs signāls, prasot visus paskaidrojumus un jāizdara secinājumi, lai nākamā gadā šādas lietas neatkārtotos. Tā kā es tiešām uzskatu, ka šajā gadījumā referentam ir taisnība. Mums šobrīd divi reģionu komitejas pārstāvi Pedersen kungs un Kronbergs kungs. Vai reģionu komitejas pārstāvji varas paust savu viedokli un atbildēt uz Taranta kunga teikto. Eh, yes, thank you, Mr. Uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pamatā pirmie divi pārvietojumi ir kā atbalsts Eiropas projektam, tas ir kā simbols lai reaģētu uz tām vēlmēm un saistībām, ko Eiropas parlamenta priekšsēdētājs ir paudis, un ņemtu vērā arī Tuska kunga sacīto. Es teiktu, ka šajā laikā nav viegli visu laiku skatīties tikai nākotnē, prognozēt, politiskie procesi mainās ļoti strauji, un mēs esam ļoti elastīgi ieklausoties, ko padome un parlaments vēlas. Un to, protams, nav iespējams divus gadus iepriekš paredzēt. Ja mēs varētu pirms diviem gadiem pateikt, ka mēs darīsim tikai to un neko citu, un tad mums liks tā arī rīkoties, tā tas kļūs viss sarežģīti. Tagad pievērsīšos kas, e, budžeta e, pozīcijai 264. Un to apstiprināja politiskās grupas. Tiek ņemts vērā Eiropas politi, e, process, un tas nāk tieši no padomas priekšsarētāja Tuska, nodrošinot saziņu ģimeniskā kontekstā ar iedzīvotājiem pamatā tas tika apstiprināts vēl eh, nesen. Priekšsēdētājs Tajānī uzstājas par to plenārsesijā. Sākotnējais plānojums, eh, nu, tās summas jau tika pārsniegtas 17. gadā, rēģējot uz īpašu nepieciešamību palielināt politiskās debats, nevis samazināt tās. Tas man būtu sakāms par to. Tālāk par Inf 2. Nē, es atvainojos, saka runātājs. Ļaujiet man eh, teikt to, ka dienesti ir apliecinājuši, ka viņiem ir nepieciešams lielāks apropriācijas 162. pozīcijai, lai varētu rēģēt uz vajadzībām vairākās jomās. Pirmkārt, eh, likumā paredzētās eh, sanāksmes gan plenāra sesija, gan darba grupas. Tās ir obligātas politisko saistību dēļ, kas ir jau uzņemtas. Uh, bet tas neskar kor eh, reģionu komitejas eh, struktūru sanāksmes. Tāpat vēlos pieminēt Reflecting Europe dokumentu. Priekšsētājs Tusks ir aicinājis mūs iesaistīties dialogā ar Eiropas pilsoņiem. Viņš aicināja mūs to darīt, lai mēs varētu sniegt atbildes reakciju eh, par šo dokumentu, lai veicinātu šos dialogus ir nepieciešams arī loģistikas, loģistikas atbalsts. Tas pats attiecas uz komunikāciju kopumā, bet arī uz priekšsēdētāju kabinetu. To eh, kā nepieciešamību uzsvēra visas iestādes. Es izteikšos īsāk par pēdējo. Komunikācijas apjoms ir eh, pāri, palielinājies ārējās komunikācijas jomā, un tas ir bijis ļoti nozīmīgi uzlabojumi tika pozitīvi e, atzīmēti arī 17. gada budžeta izpildes ziņojumā Eiropas parlamentā. Tas tika vērtēts e, kā īpaši pozitīvs. Tā tad runa par e, priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un priekšsēdētāju konferences darbu. Ņemot vērā, cik smaga ir darba kārtība Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības iestāžu e, nepieciešamību panākt e, nospraustos mērķus līdz 2019. gadu vēlēšanām un jauno DFS reģionu komitejai tiek prasīts 2017. un 2018. gadā iesaistīties aktīvāk politiskajā procesā, lai virzītu Eiropu tuvāk tās iedzīvotājiem un demonstrētu iedzīvotājiem Eiropas pievienoto vērtību. Šī politiskā programma prasa jaunas budžeta resursus un līdzekļus, kas nozīmē, ka ir jāorganizē papildu pasākumus, kas prasa arī darbinieku līdzdalību. Mēs nevaram nekavējoties veikt visu plānošanu un par INF3 pavisam īsi. Tūkošanas, rakstiskās tūkošanas pakalpojumu mums ir kopīgi ar ECOSOC. Un budžeta komiteja šeit apstiprināja jau INF3 tik lielā mērā, cik tas saistīts ar uh, ar, ekonomikas, ar Eiropas eh, ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Līdz ar to tas jau līdz pusei ir izdarīts. Mēs vienkārši šobrīd prasam, ļaujiet mums pabeigt iesākto. Paldies! Sī. Jā, referenta kungs, ņemot vērā atbildes, kuras mēs dzirdējām Vai jūs paturat spēkā savu lūgumu pārcelt šī jautājuma skatīšanu? Paldies, priekšsēdētāji, kas attiecās uz pēdējo trešo punktu. Tā ir taisnība. Mēs uh, apstiprinājām ESK pārvietojumu pieprasījumu, un uh, tā ir viena pieprasījuma otrā daļa. Man nav nekādu iebildumu, kad mēs to darītu arī šī gadījumā, bet atgriežoties pie tādām frāzēm, kā jēgpilna politiskā komunikācija, uh, kas uh, prasa 50 tūkstošu eiro budžetu, un ja mēs paraugāmies nedaudz augstāk, tad vienīgais, kurš var pierādīt šo jēgpilnumu, ir iekšējais audits, kurš, kura ceļošanas izdevumi ir 500 eiro. Nu, re, kur es lasu aicinājumu cilvēkiem veikt ierakstus Twitter vai Facebook par kaut ko, un es nezinu, vai tā ir jēgpilna saziņa ar pilsoņiem. Manuprāt, jēgpilnāk būtu uzaicināt viņus šurp. Un tieši tāpēc ir nepieciešama papildus informācija, ne tikai politiskais uzstādījums. Bet vai jūs atbalstat, vai jūs paturat spēkā pieprasījumu pārcelt balsošanu? Es eh, tagad konsultēšos eh, ar eh, komiteju, vai kolēģi jūs piekrītat tam, ka lēmums par šo jautājumu tiek atlikts uz vēlāku laiku. Kurš ir pār? Paldies, pret. Atturas. Lūk, lēmumu pieņemšana tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Holmējas kundze. Varbūt jūs esat uh, pār to, ka tiek atlikta lēmuma pieņemšana par trim pārvietojumiem. Trīs uh, 2017. Uh, 1, 2017, 2, 2017, 3, 2017. Pirmkārt, pirmais politisko grupu transporta līdzekļi un politiskās uh, aktivitātes. Kurš atbalsta šī pirmā pārvietojuma pieprasījuma atlikšanu? Oui, il me semble qu'on avait voté sur les trois. Nu jā, mēs varam nobalsot par visiem šiem trim. Pourquoi?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 Eh, tālāk vārds Holmēris kundzei par ēku politiku. Nu, tad mūs skars vairāk eh, jautājumu, eh, jautājums par ēku Kolumbijā. Tas ir ļoti svaigs pieprasījums, tikko saņemts. EAD vēlas piekto stāvu tajā pašā ēkā, kurā viņi ir vēlas šo piekto stāvu iegādāties. Es to precīzāk. Uh, um, analizējuši Kolumbiju, nu nav tik ļoti uh, droša un iepriekšēja informācija mums arī nebija uh, sniegta. Nu, tas ir tā kā iepriekšējais uh, brīdinājums. Es ļoti precīzi pajā, paraudzīšos un tad nākamajā reizē. Ja jūs vēlaties, es varētu runāt franciski, saka Holmairs kundze. Alles gut, nochmal? Vēl vienreiz? Nē, nē, viss darbojas, viss labi darbojas. Nu tā tad. Uh, Tātad par šo Kolumbijas projektu nākamreiz es varēšu pastāstīt vēl. Priekšsādātāja kungs, es gribētu lūgt, lai jautājumu par PHS ēku mēs iekļautu darba kārtībā. Es jau divus ar pus trīs gadus strādāju pie šī jautājuma, un man ir ļoti žēl, ka tas visu laiku tiek atlikts. Uh, neinformējot budžeta komiteju par uh, ilgtermiņu vai vidējā termiņa uh, stratēģiju par parlamentu ēkām Briselē. Man liekas, ka mums uh, intensīvāk jāpievērš šim tematam, jo daļa no šīm ēkām jā, uh, remontē, jāsan, uh, jāpārbūvē uh, savārā ātri vai arī uh, jāmaina. Uh, Un uh, mums vajadzētu saņemt informāciju no biroja, uh, respektīvi ģenerāla sekretāra, kāda ir uh, situācija, lai mēs nebūtu atkarīgi no tā, kas ir plakšsaziņas līdzekļos, kas ir līdz pusē pareizi un varbūt arī nē. Varbūt, ka to vajadzētu uh, in kamera skatīt uh, um, aizslēgtām durvīm, jo jautājums ir arī par drošības jautājumiem, kas ir uh, atzinumā, kur, uh, ko nevajadzētu varbūt publiski diskutēt. Bet es gribētu, lai mēs nevis no preses uzzinātu um, šīs ziņas, bet gan um, budžeta komiteja tik tiktu par to informēti par turpmāko darbību, jo pēdējo trīs gadu laikā mēs jau nesam informēti, kādēļ tas ir bijis bloķēts. Un es tiešām būtu ļoti pateicīga, ja mēs vienkārši varētu to iekļaut šeit darba kārtībā aizslēgtām durvīm. Jā, jā, jā labi. Paldies. Un būtu labi. Uh, Uh, lai mēs zinātu, cik maksās uh, šī muzeja pārbūve, uh, ko um, Eiropas parlaments par tādu simbolisku eiro iegādājās un renovācija maksās 2 līdz 3 miljonus, un mēs gribētu, lai budžeta komitejā būtu informācija par to. Almērēs kundze, es jau iepriekš lūdzu, lai mūs informētu, ja par vienu eiro kaut ko nopērk un no tā izrieta lielas izmaksas, tas ir spēkā attiecībā uz komisiju, parlamentu un citām jā, visām institūcijām. Un šeit man liekas, ka mēs neesam saņēmuši adekvāta veida informāciju no birojam būtu būtu tas bijis jādara. Ļoti labi. Tātad šeit nav jāpieņem lēmums. Tagad tehniska, pā, tehnisks pārtraukums divas minūtes. Nākamā darba daļa būs aizslēgtām durvīm, un tie, kas nepiedalās